can we have a tune? Uh, so good afternoon. Jauku pēcpusdienu visiem, godātās dāmas un kungi! Paldies, ka jūs esat ieradušies laikā, un es atvainojos, ka mēs sākam burtiski 12 minūtes vēlāk. Godātie kolēģi! Ieturēsim klusumu, nerunāsim savā starpā, lai mēs varam fiksi virzīties uz priekšu darbkārtībā. Sveicināt mūsu pēdējā šā gada komitejas sēdē. 2012. gadu noslēdzam ar šo pēcpusdienu, un mums ir jāpabeidz vēl trīs balsojumi. Pirms mēs dodamies Ziemassvētku un Jaungada brīvdienās. Mēs visi esam strādājuši smagi šogad, un mēs visi esam pelnījuši brīvdienas garas un baltas. Uh, Ir notikusi neliela notikuma attīstība. Balda Sāras e, kunga ziņojums par rīcības programmu muitas nozarei. Es e, vēlētos jūs iepazīstināt ar notikumu attīstību, bet Baldasārs kungs jums pats to paskaidros. Es ceru, ka mēs varēsim iziet cauri visiem grozījumiem un tiem balsot, bet Baldasārs kungam ir priekšlikums. Baldasārs kungs, Paldies, priekšsēdētāja kungs, saka Baldasārs kungs. Runājot par rīcības programmu, tad fiskus programma ir sadalīta divās, un eh, mums ir budžeta komitejas atzinums Un es esmu šīs divas, mēs esam šīs divas programmas nodalījuši vienu no otras - fiskālis un kustums. Tātad mēs esam visu laiku strādājuši bez budžeta komitejas atzinumu, un pēkšņi budžeta komiteja ir iesniegusi atzinumu, un es to saņēmu burtiski pirms sekundes, drusku pārspīlējot. Bet bez eh, fisk fiskus. Tātad eh, budžeta komiteja nāk uz klajā ar savu atzinumu. Pēc manām domām, kolēģi, šis budžeta komitejas atzinums ir zaudējis savu vērtību, jo viņi to ir iesnieguši tālu pēc laika termiņa. Jo mēs vēlējāmies dzirdēt par visu programmu, par customs un nevis sadalītu divās daļās. Līdz ar to es uzskatu, ka šim atzinumam nav nekādas nozīmes, ja vēlaties. Uh, Pavisam nesen mani informēja par šī atzinuma esamību sekretariāts, un lai šo problēmu tagad atrasinātu, ko darīt un kā izturēties pret budžeta atzinumu, es vēlētos ierosināt sekojošo. Mēs balsojam par mūsu grozījumiem, bet mēs nebalsojam par galīgo rezolūciju. Un tad redzēsim, vai šis budžeta komitejas atzinums tiks iesniegts, un vai tas ir vispār adekvāts un kaut ko mums var atzinumam ziņojumam dot. Un tad eh, ja galīgajai rezolūcijai budžeta atzinums nebūs nekādā jēgā, tad mēs janvārī varēsim balsot bez tā, un tad mēs būsim atrasinājuši šo problēmu tā, ka kaza dzīve un vilks paēdas. Paldies! Prieksēdētājs. Man liekas, ka tas ir ļoti labs risinājums. Vai koordinatoriem būtu kas sakāms? Ja ne, tad domāju, ka turpināsim tā arī strādāt. Un mums tiešām vajadzētu pamudināt budžeta komiteju, lai tā pieturās pie laika mērī, mērķiem un ka tā ir jāiesniedz arī savu atzinumu kaut kādos adekvātos laika termiņos. Vai ir kāds šeit no budžeta komitejas? Jā, jūs esat, bet jūs esat arī mūsu komitejā šeit. Vai ir kāds no budžeta komitejas kā deputāts? Nē. Tad jūs nezināt, ko mēs te runājam. Labi, bet tagad pārējām pie balsošanas. Baldasārs kunga ziņojums.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 pieņemts. 22 par. Divdesmit viens par, pret, atturs pieņemts, divdesmit divi par, pret, atturs pieņemts, divdesmit trīs par, pret, atturs pieņemts, septiņdesmit viens Vienīgais, kas te nepatīk, ir indikatīvs. 71 ar šo vārdu par pret atturas pieņemts, 24 par pret pār. Iespējams, ka šo vajadzēs pārbaudīt elektroniski. Pirmais šās pēcpusdienas elektroniskais balsojums. Jā, jā, iesildam pirkstus. 73. Saka priekšsēdētājs. Oh, sorry, amendment 24, I'm, I'm, I'm... Es atvainojos, 24, skrienu daudz uz priekšu. 24, pā, nē, sākam balsot, elektronu visi nobalsojuši, noraidīts 24. 72. Sākam balsot elektroniski par 72. Beidzam balsot. Noraidīts. Un tagad 75. Saka priekšsēdētājs. Ah. yeah, no, I'm, I'm, I'm so anxious. Atvainošana, piedošana. Es jau ilgojos pēc brīvdienām. 73 lūdzu. Par? pret, atturs pieņemts. 25 par, pret, atturs pieņemts. 26 par, pret, atturs pieņemts. 27 par, pret, atturs pieņemts. 28 par, pret, atturs pieņemts. 74 par, pret, atturs pieņemts. 29 par, pret, atturs pieņemts 30 par, par pret atturs pieņemts 31 par, pret atturs pieņemts 1 par, pret atturs pieņemts 2 par, pret atturs pieņemts 35 pieņemts 36 par pret atturas noraidīts, 3, 37 par pret atturs pieņemts, 3 par pret atturs pieņemts, 38 par pret. Mm. Yes. Um, if everybody's... Ja visi tam piekristu, bet tikai tad, ja visi piekrīt. Bet kundze runā bez mikrofona, es nezinu, kam ir piekrišana vai nav, saka tūks. Prieksēdētājs. Doma bija balsot blokā, mēs šobrīd esam sākuši ar Ulla Šmitas 37. grozījumu. Tātad 38. Right. The... Doma bija par visu lapus balsot kopumā līdz 32. grozījumam, ieskaitot. Lasus. That's okay, all right. Every, every, everybody has... Ja visiem ir plusiņi līdz 32. Nē, turpināsim pa katru atsevišķi. Mēs taču esam šādi balsojuši par katru. 39 par. Pret. Atturs pieņemts. 4 par. Pret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 atturs pieņemts, 32 par pret atturs pieņemts, 75 atsaucās, 33 par pret atturs pieņemts, 34 par pret atturs pieņemts. Tagad balsojam Darīsim tā, kad eh, Baldasārs kungs būs pabeidz diskusijas ar budžeta komiteju, tad mēs varam atgriezties pie šī ziņojuma galīgā balsojuma. Jūs esat pelnījis mūsu aplausus, Baldasārs kungs. Okay. Labi, esam iesildījušies. Un tagad Mēs balsosim par Savienības muitas kodeksu pārstrādāto redakciju. Un es vēlētos dot vārdu Legripas kundzei, lai jūs uzsāktu mūsu balsošanu ar saviem ievadvārdiem. Lūdzu. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsādātāji. Pavisam īsi gribētu vēl vienu reizi ļoti sirsnīgi pateikties visiem referentiem, ēnu referentiem, ar ko man bija tas prieks strādāt. Šķiet, ka mēs izveidojām tādu uzticamības un caurskatāmības klimatu savā sadarbībā. Es ceru, ka šī gaisotne turpinās arī valdīt balsošanas laikā. Gribu pateikties visai komandai, kas strādāja ar mums kopā, komitejas sekretariātam īpaši gribu pateikties Nardī kundzei, mūsu darbiniekiem, asistentiem. Noslēgumā gribētu izteikt nelielu komentāru par, par tā saukto balto teksta daļu iesniegtiem grozījumiem. Mēs esam tādā pārskatīšanas procesā un zināmā mērā tās teksta daļas, kas ir pelēkas, tās mēs varētu varbūt mainīt, un tās varētu pārtapt par baltām teksta daļām. Un baltās teksta daļas mums ir grūtāk grozāmas. Es zinu, ka vairākas politiskās grupas ir paudušas zināmas bāžas par lielo grozījumu skaitu, kas ir iesniegts par tā saukto teksta balto daļu, Vairāk kolēģi ir teikuši, ka jāapzinās, ka starpiestāžu nolīguma ietvaros par pārskatīšanu ir jābūt lielākam politisko grupu vairākumam, lai tiktu grozīta kāda teksta baltā sadaļa. Varbūt nedaudz sīkāk to paskaidrošu tātad Ir bijuši diezgan daudz grozījumu par uh, baltajām teksta daļām. Tās lielā mērā ir atbalstījis vairākums, pat, nu, ja nevarētu teikt, ka viss uh, parlamentāro grupu kopums. Un esam pieturējušies pie tiem punktiem, ko nosprauž starp iestāžu nolīgums. Padoma un komisija ir informētas par mūsu vēli mainīt, grozīt tekstu baltās daļas, un šī informācija arī tāpat laikā tiek nosūtīta arī mūsu komitejas uh, locekļiem, un tāpat arī mūsu komitejas dažādajām politiskajām grupām. Mums ir bijušas divas ēnu referents sanāksmes, kuru laikā notika ļoti atvērtas diskusijas, un tādas ļoti plašas un dziļas, un to laikā es uh, lūdzu ēnu referentiem prasīju, vai viņiem ir kaut kādas konkrētas bažas vai kādi vērojumi vai komentāri par uh, Baltijām daļām un par uh, konkrēti kolēģi iesniegtiem grozījumiem attiecībā uz balto daļu. Tā tad ļoti liela grozījuma daļa, uh, kā mēs zinām, uz šo balto daļu ir iesniegta no viena konkrēta kolēģa puses, un varbūt, ka šobrīd mēs neesam gatavi ar lielu vairākumu atbalstīt uh, uh, šos grozījumus. Daži no šiem grozījumiem attiecībā uz balto daļu tika atcelti, atsaukti, varbūt daži vēl citi tiks atcelti. Tātad es gribēju vienkārši precizēt, kādi ir bijuši dažādi etapi procedūrā, lai būtu pēc iespējas uh, labāks tad saskaņošanas un koordinācijas iespējas. Un tie grozījumi, kurus neatbalstīs uh, vairākums politisko grupu, Mēs, protams, tagad ķersimies pie balstošanas un to redzēsim, bet eh, ļoti skaidri un caurskatāmi gribu norādīt, ka mēs esam respektējuši visus procedūras posmus, kā to paredz starpiestāžu nolīgums. Paldies, priekšsēdētāji! Well, thank you very much for that clear explanation. I know it's been a very complex. Paldies par šo skaidrojumu. Es zinu, ka jautājums eh, dosie ir bijis ļoti sarežģīts, un paldies par jūsu tādu vadošo lomu šajā darbā. Šī ir ļoti svarīga Esam ļoti svarīgā etapā, varam ķerties pie balsošanas. Es zinu, ka jums ir bijušas uh, detalizētas uh, diskusijas ar komisiju un padomi, un uh, jums arī vēl turpmāk darbs tā priekšā. Gribētu tikai informēt kolēģis. Šis balsošanas saraksts izskatās nedaudz savādāks. Ir vairāki balsojumi, kas ir salikti blokā. Referents tā to ir salicis. Un, uh, Mēs neatkārtosim atsevišķi tos balsojumus, par kuriem jau blokā ir nobalsots. Tā, tad sāksim ar balsojumu blokā par pagaidu uzglabāšanu. Kurš par šiem grozījumiem? Pret? Pieņemts. Tātad tie ir visi grozījumi, par kuriem mēs vairāk nebalsojam un pārējām pie starptautiskās tirzniecības grozījuma numur 6. Sākam balsot. Sākam balsot par Inte 6. Viens par, no ECR par daudz, tas laikam esmu es, saka priekšsādātājs. Beidzam balsot. Noraidīts. Inta 7 un 44. grozījums. Kas par? Pret? Noraidīts. Pirmais grozījums. Kurš par? pret pieņemts. 45. grozījums. 45. grozījums. Tas laikam atkrīt, saka priekšsēdētājs, jo mēs apstiprinājām pirmo grozījumu. 45. atkrīt, saka priekšsēdētājs apparently. Yes, because there is nothing there to be voted anymore. The first part has been taken over by Amendment 1, yeah. and the second part has fallen. Yeah. Because it yeah. is identical. It's been taken over by... Jā, tātad tas jau ir, ir ietverts pirmajā grozījumā, tas ir identisks, tā ir, saka priekšsēdētājs. Tas ir ECR grozījums, jebkurā gadījumā, tā, ka es varu izlemt šo jautājumu. 46. grozījums. Atkrīt, 47. atkrīt. Tā, tad tagad otrais grozījums un 48. Kurš par? Kurš par? Pret? Pieņemts. 49. grozījums. Kurš par? Pret? Arī pieņemts. Trešais grozījums par? Atkrīt, trešais. 50. atkrīt, 51. atkrīt. 52. grozījums. Tas ir atbilstošs. 52. kurš par? pret pieņemts. Ceturtais grozījums, kurš par pret atturas pieņemts. Piektais grozījums, kurš par pret atturas pieņemts. Sastais grozījums, kurš par kurš pār lūdzu paceliet rokas pret pieņemts. Nē, noraidīts, saka priekšsēdētājs. Nē, pieņemts. Pieņemts tomēr. Okay. Right. Um, right. Vote on block. Um... Balsojam par 7. un 55. grozījumu blokā. Kas par? Pret. Pieņemts. Septītais un pārējais atkrīt. Pāriem pie Inta 8. Inta 8, kurš par? Pret. Pieņemts. 54. grozījums, kurš par? Pret. Pieņemts. Inta 9. atkrīt un 55. atkrīt. 8. grozījums Astotais grozījums. Kurš par? Astotais. Astotais grozījums. Kas par? Pret. Pieņemts. Devītais grozījums. Kurš par? Vai kāds ir pret? Pieņemts. 56. grozījums. Kas par? Pret. Noraidīts. 57. Kurš par? Pret pret, pieņemts. 58. kurš par, pret, pieņemts. 59. kurš par, pret, noraidīts. 10. grozījums, kurš par, pret, pieņemts. 11. par, pret, pieņemts. 12. par, pret, pieņemts. 13. kurš par, pret, pieņemts. Tagad ir eh, dalīts balsojums par 14. grozījumu ar mutisko grozījumu. Un mēs balsosim atsevišķi. Balsosim par pirmo daļu eh, bez B punkta, kurš par pret pieņemts. Un pēc tam mums ir mutiskais grozījums, ko iesniedzis referents. Tas ir parādīts šeit. Par to mēs balsojam atsevišķi. Pirmā daļa tika iesniegta ar mutisko grozījumu, saka priekšsēdētājs. Tā acīm redzot bija. Acīm redzot, tā bija domāts. Tagad mēs balsojam par otro daļu 14. punktam, 14. grozījumam B punkts. Es domāju, ka elektroniski vajadzētu pārbaudīt šo balsojumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 60. ir atsaukts, 62. Eh, kurš ir savietojams ar 14. Kurš pār pret pieņemts. 61. ir atsaukts, 64. grozījums atkrīt. Nē. Nē, 64. grozījums. Par to mums ir jābalso, kurš par? Pret. Pieņemts. 63. 65. 66. ir atsaukt, un arī 67. tagad 68. Grozītā, grozījums, kurš par? Pret. Pieņemts. 69. kurš par? Pret. Pieņemts. 70. par? Pret. Pieņemts. 71. kurš par? Pret. Pieņemts. 72. kurš par? Pret. Pieņemts. 73. Par. Pret. Pieņemts. 74. Kurš par? Pret. Pieņemts. Noraidīts, noraidīts, labo priekšsēdētājs. 15. Balsojam par 15. Kurš par? Pret. Pieņemts. Inta 10. Kurš par? Saskaitīsim. Pārbaudīsim elektroniski. Tātad Inta 10. grozījums. Beidzam balsot. Pieņemts. Tas nozīmē, ka pants tiek svītrot, 75. grozījums tādējādi atkrīt. 78. grozījums. Iesniedz Švāba kungs un referents, kurš par. Pārbaudīsim elektroniski 76. grozījums. Beidzam balsot. Pieņemts ar trīs balsu vairākumu. 16. Nebalsojam par to 77. tālāk. Kurš pār 77. kurš pret? Pieņemts. 78. kurš par? pret, pieņemts. 17. kurš par, pret, pieņemts. 79. kurš par. Pārbaudīsim elektroniski 78. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 18. grozījums par pret Pieņemts. 80. Kurš par? Sākam elektroniski balsot par 80. Paldies, beidzam balsot. Pieņemts. Astoņdesmit pirmais un astoņdesmit otrais identiski grozījumi, kurš par šiem? pret. Pārbaudam elektroniski. 81. un 82. balsojam elektroniski pārbaudam. Beidzam balsot. Man bija taisnība, ka jāpārbauda. 19. atkrīt. Esam nonākuši pie 20. grozījuma, kurš par pret pieņemts. Inta 11. kurš par pret noraidīts, nebija īsti skaidrs priekšsēdētājs. Pārbaudam atkal elektroniski. Tā tad noraidīts. 17 pret 17. Divdesmit pirmais grozījums, kurš par? Pret pārbaudam atkal elektroniski. Balsojam par 21. elektroniski. Kādam ir karta ievietota, bet kāds nebalso. 20 par 13 pret, tātad pieņemts. 85. Kurš par? Pret. Pieņemts. 86 atkrīt, 87. un 88. Atkrīt. 89. kas notiek ar to? Arī tas laikam atkrīt, saka priekšsēdētājs. Tā ir dubulta kaskāda. Tātad 89. balsojam par 89. kurš par? Šķiet mums ir elektroniskajā pārbauda. 89. grozījums sākam elektroniski balsot. Beidzam balsot. Atkrīt, jo 17 pret 17. Tas, kurš nebalso, cīm redzot, ir uh, palaids garām iespēju izšķirt balsojumu. As, 90. atkrīt un 91. atkrīt. Balsojam par 22. grozījumu. Kas pār 22. Pret. Pieņemts. 23. Kurš par? Pret. Pieņemts. 12. Inta 12. Kurš par? Pret. Pieņemts. 92. Kurš par? Pārbaudīsim 92. Tur atkal būs ļoti cieši balsojums. Beidzam balsot. Pieņems 19 pret 16. 93. Par, pret, pieņemts. A kompromiss, ko iesniedz referents, kurš par, pret, a, par. Tātad, kas par, par kompromisu lūdzu celiet roku. Pieņemts. Kas pret? Daži bija pret, bet tomēr vairākums ir par. Pārējām pie 98. grozījuma, kurš par. 98. kurš par. Lūdzu, celiet roku, liberāļi, ko jūs darat, vai jūs balsojat par vai pret zaļie? Labi. Tātad kas par, kas pret? Pieņemts. 99. atkrīts, 100. grozījums. Kurš par? Pret. Zaļie. Goe. Atturas. Pieņ... E, noraidīts. 101. 101. Kurš par? Pret. Pieņemts. 102. Kurš par? Pret. Pieņemts. 103. Kurš par? Pret. Pieņemts. 104. Kurš par? Pret. Pieņemts. 105. Kurš par? Pret. Noraidīts. 106. ir atsaukts. Inta 13. Kurš par? Pret. Noraidīts. 107. Kurš par? Pret. Pieņemts. 108. Kurš par? Pret. Pieņemts. 109. kurš par? Pret. Pieņemts. 110. kurš par? Pret. Noraidīts. 111. kurš par? Pret. Pieņemts. 112. kurš par? Pret. Pieņemts. 113. atkrīt. 114. kurš par? Pret. Pieņemts. 115. Kurš par? Pret. Pieņemts. 116. Kurš par? Pret. Pieņemts. 117. Kurš par? Pret. Pieņemts. 118. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 119. kurš par? Pret. Varbūt pārbaudīsim elektroniski. 119. grozījums elektroniski. Beidzam balsot 21 pār 12 pret. 120. kurš par? pret pieņemts. 121. ir atsaukts. 24. kurš par pret pieņemts. 122. kurš par pret pieņemts. 123. ietilpst blokā. 25. kurš par pret pieņemts. 28. kurš par pret pieņemts. 124. kurš par pret pret, noraidīts. 125. Kurš par? Pret. Noraidīts. 126. Kurš par? Pret. Noraidīts. 127. atsaukts, 128. 129. un par tiem nav jābalso. Nonākam pie 27. grozījuma, ko iesniedz referents. Kurš par? Pret. Pieņemts. 139. Kurš par? Pret. Pieņemts. 140. Kurš par? Pret. Pieņemts. 141. Par. Pret. Pieņemts. 142. Par. Pret. Pieņemts. 143. Par. Pret. Pieņemts. 144. Atkrīt. 2847 identisks, kurš par pret pieņemts. 145, 146, kurš par pret pieņemts. 29, kurš par pret pieņemts. 148 un 149 un 150 kopā visi trīs. Kurš par? Pret. Pieņemts. 30. grozījums. Kurš par? Pret. Pieņemts. 151. un 152. atkrīt. 153 atkrīt. 154. Kurš par? Pret. Noraidīts. 158. Kurš par? Pret. Pieņemts. 155. atkrīt, 157. pār, pret, noraidīts, 158. par grozījumu svītrošanu, kurš par pret pieņemts. 159. kurš par pret pieņemts. 160. kurš par pret pieņemts. 161. kurš par pret pieņemts. 31. savietojums ar 31. kurš par pret pieņemts. 162. atkrīt. 163. Kurš par? Pret. Noraidīts. 164. Kurš par? Pret. Pieņemts. 165. Kurš par? Pret. Pieņemts. Tagad ir mutiskais grozījums, ko iesniedz, iesniegus referenta. To jūs redzat. Visi piekrīt šim grozījumam. Tātad balsojam par mutisko grozījumu. Kas par šo grozījumu? Pret. Pieņemts. 168. Kurš par? Pret. Pieņemts. 167. Kurš par? Pret. Noraidīts. 168. Kurš par? Pret. Pieņemts. 169. Kurš par? Pret. Pieņemts. B. Kompromisa grozījums. Kurš par? Pret. Pieņemts. 172. Kurš par pret noraidīts. 173. Kurš par pret noraidīts. 174. Kurš par pret noraidīts. 175. 176. 15. Kurš par šiem grozījumiem pret atturas pieņemts. 177. Kurš par? Pret. Atturas pieņemts. 178 atkrīt. 179. Kurš par? Pret. Atturas pieņemts. 180. Kurš par? Pret. Atturas noraidīts. 181, 182, 183, 84 blokā jau ir ietverts, tagad pāriem pie 33. grozījuma, kurš pār pret atturas pieņemts. 34. kurš pār pret atturas pieņemts. 185. kurš pār pret atturas noraidīts. 186. kurš pār pret atturas noraidīts. 187. ir atsaukts. 188. grozījums, kurš par pret atturs pieņemts. 189. un 190. atsaukt. 191. kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 192. kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 193. kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. 194. kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 195. kurš par? Pret pret atturs pieņemts. 35. un 16. atkrīt. 36. un Inta 17. kurš par pret atturs pieņemts. 196. ir blokā jau. 197. kurš par pret atturs pieņemts. 198. kurš par pret atturs pieņemts. 199. Kurš par? Pret. Atturs pieņemts. 200. Kurš par? Pret. Atturs pieņemts. 201. Par. Pret. Atturs noraidīts. 202. Kurš par? Pret. Atturs noraidīts. 203. ir atsaukt. 204. Kurš par? Pret. Atturs noraidīts. 205. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 37. Referenta grozījums. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 206. Par. Pret. Atturas. Noraidīts. 207. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 208. Atkrīt. 209. Kurš par? Pret atturas pieņemts. 210, 211, tie ir atsaukti. 38. referenta grozījums, kurš par pret atturas pieņemts. 212. kurš par kurš par pret atturas arī pieņemts. 213. kurš par pret atturas noraidīts. Tehnisks grozījums. Par to mums nav jābalso. 214, 215 ir identiski, kurš par pret atturas noraidīts. Inta 1, kurš par pret atturas pieņemts. Inta 2, kurš par pret atturas pieņemts. Inta 3, kurš par pret atturas pieņemts. 39, kurš par pret atturs pieņemts. Inta 4, kurš par pret atturs pieņemts. Inta 5 atkrīt. Un tas arī viss. Šķiet. Pārējām pie galīgā balsojuma. Atvainojies, saka priekšsēdētājs, mēs te nedaudz pārbaudam, lai nesam kaut ko aizmirsuši.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 Esam pārbaudījuši, tātad balsojam par uh, priekšlikumu kopumā. Sākam balsot par rezolūcijas projektu. Vai kāds vēlas balsot? Beidzam balsot. 31 pār, 1 pret, 2 uh, atturās. Tātad pieņemts. Ļoti labi. Sveicam referenti. So, Mrs. Legrip. Tātad Legripas kundze un ēnu referenti satiksies, lai apspriest, kādi būs nākamie gājieni mūsu sarunās ar padomi. Un tad jūs vai vēlties vēl ko piebilst pirms nu, beidzam? Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribēju paust gandarījumu par šo balsojumu, jo domāju, ka Mums tagad būs jāuzsāk uh, sarunas ar uh, divām pārējām institūcijām. Un ir svarīgi padziļināt, paplašināt mūsu muitas uh, savienību, lai nodrošinātu labu iekšējā tirgus uh, darbību. Un trialogā mēs zinām, man jau ir iespējami bijusi jums tur norādīt, ka pastāv uh, delikātais jautājums par kompetenci sadalījumu starp, dažā, starp trīs institūcijām, un uh, šis balsojums uh, ir politiski svarīgs, un tas ievada šīs sarunas tādā interesantā gultnē, un mums būs spēcīga argumentācija. Paldies! Well, thank you very much indeed. Lielas paldies par paveikto darbu pie šī ļoti sarežģītā dosjē, un paldies, ka labi sagatavojat arī balsošanas sarakstu. Lielas paldies! Tagad virzīsimies tālāk un izskatīsim ikgadējo ziņojumu par konkurences politiku, par kur atbildīgi Hansliks kundze, Švāba kungs nav klāt šobrīd. Vai jūs vēlētos ko piebilst, lai atklātu balsojumu? Priekšsā tā varam sākt ar balsojumu. Tad sāksim uzreiz ar balsojumu par ikgadējo ziņojumu par konkurences politiku. Pirmais grozījums, kas par pret pieņems. Kompromiss grozījums viens par, pret, pieņems. Sastais grozījums par, pret, pieņems. Satītais grozījums dalīts balsojums, kuru pieprasīs tautas partija. Pirmā daļa bez teksta Collective Redress System, kas par, pret, pieņems. Un otrā daļa atklāja balsojumu par otro daļu. Beidzam balsot. Pieņemts 19 balsas pār, 15 pret. Viceprezidenta Veņu kundze ļoti priecīga par to. Kompromiss grozījums divi, kas par, pret, atturas, pieņems. Desmitais grozījums Dajonga kungs, kas par, pret, atturas, pieņemts. 11. grozījums, kas par, pret, atturas, noraidīts. 12. grozījums ar mutisko grozījumu no referenta. Par to tam visi vienojušies. Tātad mēs balsojam par 12. grozījumu ar ziņu referento mutisko grozījumu, kas par, pret, atturas, pieņemts. Kompromisa grozījums 3 par, pret, pieņems. 15. grozījums par, pret, atturas pieņems. 16. grozījums par, pret, atturas pieņems. 17. par, pret, atturas pieņems. 18. grozījums par, kas par 18. grozījumu, pret, atturas pieņems. 19. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 20. grozījums, kas par, kas pret, noraidīts. 21. grozījums par, pret, noraidīts. Un 22. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Tagad pāriesim pie balsojuma par galīgo ziņojumu atklāju elektronisko balsojumu. Beidzam balsot. 32 par 1 pret 1 atturas. De Jonga kungs īpaši man lūdza, vai viņš varētu pateikt pāris vārdus. Es tikai vērējos pārbaudīt, vai Hansliks kundzei ir, kas nododams mums no referenta, vai referents vēlēs kaut ko pateikt tikai vēlējos pateikties visiem cilvēkiem, kuri strādāja ar Andrēs. Dejonga kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, priekšsēdētāji. Es nezinu, vai tas ir noticis tā iepriekš, kā goja partijas grupa balsoja par vai atturējās par konkurences ziņojumu, bet es biju ļoti priecīgs balsot par, jo Švāba kungs ir bijis ļoti vērsts uz sadarbību, viņš ļoti labi sadarbojās ar visiem, un viņš arī ņēma vērā vairākus jautājumus, kurus mēs pacēlam tajā pašā laikā ziņojumā. Šeit teiks aicināts pēc federālās liberalizācijas enerģijas tirgū, un mūsu partijas eh, grupa to neatbalsta un vēlējos to precizēt, lai mans atbalstošais balsojums netika nepareizi interpretēts, bet es ļoti apmierināts ar pārējo ziņojumu. Lielas paldies, saka priekšsādātājs. Lielas paldies. Mans ierosinājums ir ieturēt īsu pārtraukumu, lai cilvēki var doties prom, un tad mēs turpināsim darbu ar Ramona kungu balsojumu atzinumu. Un tie no jums, kuri gaidīja, ka notiks balsojums par darbinieku nosūtīšanas direktīvu, zināt, ka tas ir pārcelts uz janvāri. I have to be catching my plane, so. Okay. Merry Christmas and Happy Same New Year. Same to you. Very nice. Thank you for working with us today. Thank you. Happy Christmas. Happy Christmas. Happy Christmas.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 Uh, uh, Tātad, kolēģi, izskatīsim pēdējo punktu darba kārtībā, pirms uzsākam koordinātāru sanāksmi. Lai es varu pārbaudīt ar politiskajām grupām, mans ierosinājums ir sākt koordinātāru sanāksmi, tiklīdz paveiksim darbu pie šī punkta, un pieļauju, ka tas nebūs vēlāk kā puspiecos, varbūt nedaudz vēlāk. Es domāju, ka mums nevajadzētu izniekot laiku Hanslīks kundze ir informēta, vai arī Gepārds kundze zina, un Bīlina kungam es pateicu. Es nedomāju, ka jūs vēlaties iznaukot laiku, kolēģi, tādēļ izlietosim to racionāli. Neuzlieku nekādu spiedienu mūsu referentam, jo mēs vēlamies dzirdēt, kas viņam sakāms par šo ļoti svarīgo atzinumu par audiovizuālo pakalpojumu direktīvu. Uh, kurā mēs esam ļoti iesaistījušies jau sākotnējos likumdošanas aktos, mēs izteicām e, ļoti svarīgu atzinumu, kas arī ietekmēja priekšlikuma rezultātus, arī ka Klārkins kundze jau ir strādājis arī pie pirmā e, priekšlikuma e, atzinuma, un viņa arī sniedz savu ieguldījumu šajā atzinumā. Jums ir 21 grozījums, vēlētos dzirdēt, kāds ir jūsu viedoklis par grozījumiem. Uh, arī Galai kundze ir šeit, kas ir ļoti labi informēti un pieredzējuši šajos jautājumos. Angstram kungs gan nav ieradies, nezinu, vai viņš pievienosies. Uh, Jonkungs šeit bija arī iepriekš, bet viņš ir aizgājis prom. Es teicu, ka mums būs izlasīta entuziasta grupa šeit, un es tajā iekļauju arī Šmita kungu, ja jūs paliekat, un arī visi pārējie, kur vēlās sniegt savu ieguldījumu. Krautsman kungs pat nav sarakstā, bet mēs esam priecīgi jūs redzēt. Šmita kungs ir šeit. Gārses Ramona kungs, vārds jums. Paldies, priekšsādātāji. Mēs aplūkojam atzinumu. Importante para el... Šī direktīva ir ārkārtīgi būtiska audiovizuālu komunikāciju tirgumu 2010. un 2013. gadam. Un atzinums, ko es esmu izstrādājis, liek uzsvarus punktiem, kas man šķiet centrāli svarīgi. Iekšējā tirgū attiecībā uz šīs direktīvas īstenošanu. Un Es domāju, ka komisija, eh, IMCO komitejas eh, pozīcija bija svarīga, jo kultūras komiteja, un kultūras komiteja arī labvēlīgs to skatījās, un tā ir atbildīgā komiteja šajā jautājumā. Pavisam īsi parunāšu par dažiem punktiem, jo šis jau ir atzinums, kas ir labi zināms. Mēs jau zinām, kāda ir iesniegtie grozījumi. Mēs eh, centīsimies panākt pie vienošanās attiecībā uz grozījumiem, un es eh, pastāstīšu, kāpēc eh, es uzskatu dažus punktus par ļoti svarīgiem. Tātad, kādi ir riski, kas saistās ar dažādības mazināšanos un zaudēšanu audiovizuālajos mēdījos. Tas, manuprāt, var radīt arī nu, tādus zaudējumus mūsu iekšējiem tirgumam. Un tāpēc ir nepieciešams līdzsvars starp direktīvā izvirzītiem mērķiem un uh, raidīšanas brīvību un pieeju saturam. Otrs moments ir uh, pilsoņiem nodrošinātās piekļūšanas tiesības. Un te es gribu uzsvērt, ka dalību valstīm ir jāgarantē piekļuve audiovizuāliem pakalpojumiem, un tam jābūt par brīvu. Vēl gribu uzsvērt, cik svarīga ir brīvības izteiksme un apmācība. Tāpat arī radošo darbu radīšana, jo ir tik tiešām nepieciešams informēt komunikācijas un informācijas brīvību. Ir nepieciešams aizsargāt Eiropas audiovizuālo nozari, darba ražošanu, jo tā ir saskārusies ar tādām ļoti smagām izdzīvošanas problēmām, un šī iemesla pēc Es paredzu tādus, uh, ir jāveic uh, kādus aizsardzības pasākums, lai šī nozara nepa, nepazustu globālajā tirgū. Mm, jautājums par reklāmām arī ir ārkārtīgi svarīgs, īpaši runājot par jauniešiem, par bērniem, par šādu auditoriju. Un uh, Uh, komercinformācijas ietekme ir ļoti būtiska audiovizuālajā nozarē Eiropā. Un tālāk vēl gribu runāt par tehniskiem jautājumiem, kas attiecas uz jēdzienu platforma definīciju, kas ir vairāk kārt minēta direktīvā, vajadzētu precizēt šo koncepciju, šo jēdzienu, un jēdziens arī par audiovizuālo pakalpojumu izmantošanu. lai pilsoņiem būtu pēc iespējas vieglāk un iespējamāk piekļūt visiem šiem pakalpojumiem. Un tālāk par uh, raidīšanu un uh, OTT vai over the top apraidi. Ārkārtīgi svarīgi, lai tiktu ņemtas vērā gan publiskās, gan privātās iestādes, un arī dažādi internetu pakalpojumu sniegšanas uh, dienesti. Tātad tas viss ir atrodams manā atzinumā, kas ir jūsu priekšā. Paldies! Uh, thank you very much. Paldies! Un tagad došu vārdēnu referentiem un uh, arī izskatīsim iesliegtos grozījumus. Kalevs kundze. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāji! Es gribētu paust nožēlu par eh, darba kalendāru, kāds bija strādājot pie šī jautājuma, jo attiecībā uz šo atzinumu mums nenotika pirmā viedokļa apmaiņa. Nenotika atzinuma prezentācija no referenta puses, un mums bija tikai pusotra diena laika, lai iesniegtu grozījumus. Tā ka es tiešām paužu nožēlu, ka darba kalendārs mums neļāva nodrošināt labu sadarbību starp eh, ar, ar referentu. Kā jau referents norādīja, šī direktīva ir pats pamats regulējumam eh, Eiropas Savienībā mēdīju jomā. Šī direktīva tika izstrādāta tādā veidā, lai tik ņemt vērā tehnoloģiskās inovācijas, jo tā balstās uz eh, tehnoloģiskās neutralitātes eh, principu. Šis eh, teksts izli, izriet no ļoti sarežģītām diskusijām un garām diskusijām starp iesaistītajām pusēm, un jāatzīst, ka panāktais kompromiss ir līdzsvarots un ņem vērā pilsoņu un uzņēmumu intereses direktīvas īstenošanai būs arī pozitīva ietekme uz audiovizuālā tirgus attīstību. Runājot par manis iesniegtiem grozījumiem, tos iesniedz kopā ar kolēģiem, es pavisam īsi gribētu izteikt sakojošus komentārus. Vairāk nosacījumi neatbilst mūsu komitejas darbības laukam un kompetencei, un tāpēc esmu iesniegusi grozījumus eh, svītrot trīs punktus, kas neietilpst IMCO komitejas kom kompetencē. Runājot par IMCO komitejas kompetences jomu, es pirmām kārtām gribētu uzsvērt iekšējā tirgus regulas uh, īstenošanas ievērošanu dalībvalstīs, īpaši nodrošinot audiovizuālo pakalpojumu brīvu apriti un izcelsmes valsts principu ievērošanu. Otrām kārtām jaunas komerciālas saziņas formas parādās. Un es prasu komisijai 2013. gadā nākt klajā ar savu interpretējošo paziņojumu attiecībā uz televīzijas reklāmām. Un trešām kārtām ir jāaicina izstrādāt līdz regulācijas un pašregulācijas mehānismu starp uh, šo direktīvu un uh, rīcības kodeks, kāds pastāv, piemēram, ASV. Paldies! Uh, yes, well, we noticed... Jā, mēs e, atzīmējām jūs teikto, vienkārši sekretariāts vienojās ar e, par laika termiņiem. Kultūras komiteja pieņēma lēmumu samērā vēlu, kad viņi balsos un kad mēs balsosim plenārsēdē, un iespējams, ka mums arī nebūs tik. Ā, mēs cerējām, ka būs e, netik saspringts laika grafiks, bet, diemžēl, ir tā, kā ir. Šmita kungs lūdzu. Thank you, Ms. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Par šo dosjē man tik teica, ka Kreutzmana kungs ir ēnu referents, bet es vienalga esmu ieradies šeit viņa vietā. Es eh, nolasīšu to, ko Kreutzmana kungs ir teicis. Audiovizuālo mēdīju direktīva dalību valstīs tikusi īstenota, kaut arī izskatās, ka joprojām ir neatrisināti jautājumi par pilnīgu transpozīciju. Arī komisijas sagatavotais ziņojums runā par to, ka mērķi pēc būtības ir sasniegti. Runājot par reklāmām, situācija ir netik problemātiska, kā mēs to cerējām, un tomēr uh, parādās jauni vektori. Komisija ir uzsvērusi, ka problēmas joprojām eksistē ar reklāmu televīzijā, tā saucamā 12 minūšu stundā reklāmas ievērošana, jo izskatās, ka šis noteikums regulāri tiek pārkāpts. Tikai astoņās dalību valstīs ir tikusi veikta uzraudzība, un eh, nav ziņu par to, cik daudzās dalību valstīs šis noteikums ticis pārkāpts. Būtu interesanti zināt, cik plaša šī problēma ir realitātē, jo ziņojumā par to datu nav. Un šeit man ir personīgas dabas piebilda par reklāmas aizliegumu, kas ir domāta bērniem un alkoholam. Piemēram, manā valstī Zviedrijā nav atļauta alkohola reklāma televīzijā un reklāma bērniem. Un es domāju, ka mums šādu aizliegumu vajadzētu iestrādāt arī Eiropas likumdošanā. Tātad reklāmas aizliegums eh, bērniem li, līdz 12, reklāma, kas ir domāta bērnam līdz 12 gadu vecumam un alkohola aiz, reklāmas aizliegums. Uh, Tas vienkārši, kā jūs zinat, Kreisman kungs to neuzsver, bet eh, liberāļiem var būt dažādi viedokļi. Un tagad atgriežamies pie Kreisman kunga raksta. Ir nepieciešams tālāk eh, konverģēt internetu un klasiskās televīzijas tuvināšanos, un ne tikai šajā jomā, bet arī uh, izpētīt, kāda ir skatītāju, kādas ir skatītāju vēlmes un kādas ir skatītāju iestrādnes, skatoties televīziju. Arī patreizējo definīciju pārskatīšana varētu notikt, jo galvenais mērķis ir tehnoloģiski neitrāls skatījums, nodrošinot vienādas spēles noteikums visiem un izvairīties no mēdīju tirgu izkropļošanas. Tas bija Kreisman kunga sakāmais. Paldies! Priekšsēdētājs, paldies Šmita kungam. Rīls kundze vēlties ko bilst? Nē. Maklārkins kundze tad. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Vispirms runājot par šo direktīvu, man nav, man nepatīk direktīvas vēlīnā transpozīcija. Un arī to, ka uh, dalībvalsts, kurš to vēl nav izdarījuši, tam pēc iespējas ātrāk transpozīcija ir jāpabeidz. Piekrītu tam, ka audiovizuālajiem pakalpojumiem ir jābūt pieejamiem visiem. Uh, un eh, vēlamies iestāties par brīvu televīzijas platformu. Un tomēr šiem pakalpojumiem, es nepiekrītam, ka šiem pakalpojumiem ir jābūt par brīvu, jo diez vai mēs varam nodrošināt apraidi tikai un vienīgi finansētu no komerciāliem, eh, komerciāliem reklāmas ielikumiem, kā arī televīzijas licences maksājumiem. Uh, un citiem. Par ceto punktu. Es nedomāju, ka šeit vajadzētu konkrēti. Um, konkrēti rezervēt Eiropas uh, jautājumiem konkrētu laiku, un es esmu iesniegus grozījumu, kurā vēlētos redzēt, lai dalību valstīm, ja tas ir nepieciešams, atteikties no šī minimālā, jo, no šī minimālās prasības. Piemēram, piektajā punktā runa iet par eh, raidīšanu jauniešu un bērnu programmās, un es domāju, ka mums vajadzētu aizsargāt vislielākā riska grupas. Piemēram, liela daļa manas valsts reklāmas ievietotāji atbalsta kvalitatīvu programmu nepieciešamību. Galers kundze jau pieminēja par laika grafikiem tas jau izskanēja, ka laika mums ir bijis tik ārkārtīgi maz, ka es domāju, ka mums būtu vajadzēja zināt, kāpēc, lai strādātu efektīvi un lai izpildītu mūsu kā parlamentēriešu darbu, mums ir nepieciešams ilgāks laiks šo jautājumu izdiskutēšanai, ilgāks laiks grozījumu izskatīšanai un iespējams, ka vajadzētu, šos, vajadzētu izmantot normālo sistēmu, kas šajā gadījumā nebija iespējams. Mums ir nepieciešams strādāt nopietni, ja mēs vēlamies sagatavot kaut ko, kas būtu adekvāts. Bet, protams, ka būšu priecīgi piedalīties diskusijās. Priekšsēdētājs vai vēl kāds vēlētos izteikties? Ne. Tad Boloinkungs no komisijas. DJ Connect. Vēlētos izteikties, komentāri par transpozīciju un citiem jautājumiem. Lūdzu. Paldies, priekšstādātāji kungs. Vispārējais dabas komentāri no komisijas puses. Mēs e, apsveicam un uzteicam jūs sagatavoto ziņojuma projektu bet eh, vēlētos uzsvērt trīs konkrētus momentus. Vispirms, eh, lai audiovizuālajie pakalpojumi dalību valstīs būtu bezmaksas. Komisija uzskata, ka Eiropā arvien vairāk dažādojās audiovizuālā satura biznesa modeļi, un komisija uzskata, ka nebūtu adekvāti uh, vienu biznesa modeli uzskatīt par visiem piemērojamu. Šajā direktīvā mēs runājam arī par OTT un e, pēc pieprasījuma pakalpojumi, tādi kā iTunes pakalpojumi, kuri var būt par brīvu un e, par brīvu ļoti plašā izpratnē. Ko nozīmē platforma? jēdziens platforma. Tā neskaitrā definīcija ir varbūt radusies starp patreizējo sapludināšanu apraide un interneta tiešsaiste, un komisija vēlas nākamā gada sākumā publiskot zaļo grāmatu, kurā šie jautājumi tiks tālāk izskatīti. Uh, jo audiovizuālo plašsaziņas līdzekļu pakalpojumiem būtu jābūt audio ziņā neitrāliem, un mēs nevaram runāt par konkrētiem instrumentiem vai par konkrēto, par konkrētiem um, instrumentiem, kurus var izmantot šīs apraides saņemšanā. Tie arī ir mani ģenerāli vispārējais dabas komentāri. Okay, thank you very much. Um, so... Paldies. Atgriezīšos atpakaļ pie referenta, ja vien kāds cits vēl nevēlas ko piebilst. Komisijas pārstāvis. Es aizmirsu atbildēt uz Šmita kunga jautājumu par reklāmām. Tas ir maz atsevišķas labs. Televīzijas reklāmu uzraudzīšana, monitorings. Tā, tās ir proaktīvas monitorings, kuru dara komisijas vārdā un parādās minimālas problēmas saistībā ar šo 12 minūšu noteikumu. Tad vispārīgi runājot uz rotējoša pamata dalību balstu televīzijas reklāmas tiek monitorēts. Un tur mēs bieži redzam to, ka 12 minūšu noteikums tiek pārkāpts. Pēc šī secinājuma tad mēs sazinamies ar dalību valstīm un uzsākam dialogu, lai redzētu um, dalību valstis dara, vai tās ir. Um, Vai tās vairs nepieciešamās pārkāpuma procedūras, tas notika tā, piemēram, gadījumā ar Spāniju pirms pāris gadiem. Cits jautājums par transponēšanu, par pilnu transponēšanu. Mēs esam pārliecināti, ka visas dalībvalstis līdz gada beigām jau būs informēšu pasākumiem par direktīvas transponēšanu. Un ir aizsūtīts precizēja vēstules dalību valstīm, un 20 dalību valstu gadījumos mums ir notikušas divpusējas sanāksmes ar dalību valstīm, lai precizētu jautājumus, saistības, un lielākajā daļu gadījumā pat ja viņas neuzņemās šos pienākumus, tad komisija uzskata, ka direktīva nav no transponēta atbilstoši, un ja mēs to konstatējam, tad nekavēsimies uzsākt pārkāpuma procedūras. Paldies! Priekšsādātājs, paldies, ka precizējāt šos jautājumus. Ja kādam ir vēl kāds citi komentāri, šķiet, ka nē, tad došu vārdu atpakaļ referentam, lai rezumētu, un tad arī apstiprinātu informāciju par aktuālo laika grafiku un balsošanu. Tagad dod vārdu referentam. Oui, merci, merci, le président. Um... Paldies, priekšsēdētāji. Runājot par laika grafiku un termiņiem, kuru minēja vairāk kolēģis, pilnībā piekrītu tam, ka es. Es biju pirmais, kurš ierosināja šādu, ierosināja šo jautājumu, jo es domāju, ka pie laika grafika ir diezgan grūti pieturēties, ja vēlties strādāt atbilstoši. Tas arī apgrūtina eh, diskusijas mūsu pašu vidū par šo jautājumu. Es um, uzsāku diskusijas, par šo laika grafiku bija diskusijas arī komitejā, un ja mēs apspriestu laika grafika pagarināšana priekšstādātāji, manuprāt, tas būtu uh, labs risinājums. Uh, aplūkojot dažus no grozījumiem, kas ir iesniegti, es pilnīgi noteikti varu akceptēt daļu no šiem grozījumiem, jo tie tikai uzlabo un papildina tekstu. Un par citiem grozījumiem runājot, es domāju, ka par tiem varētu panākt vienošanos. Tikai atsevišķos gadījumos, dažos gadījumos būtu grūti rast risinājumu, jo dažas no šīm idejām šķiet iet tālāk par vienošanos, kas panākta IMCO komitejā. Un šķiet, ka pat daži no šiem uh, piedāvātiem grozījumiem nav saistīti ar iekšējā tirgu vispār un arī ar pašu direktīvu. Un tad šie konkrētie jautājumi, kur mēs runājam par audiovizuālā satura ražošanas turpināšanu Eiropā un par suverenitāti, kur mēs runājam par aizsardzību no vienas puses, par to, ka mēs aizsargājam komerciālos mēdīs, bet mēs arī aizsargājam audiovizuālā satura pieejamību. Priekšsādātāji, ja mēs varētu pagarināt termiņus grozījumiem un nedaudz atlikt balsojumu, es domāju, tas būtu labs risinājums. Un tad uh, līdz referenti varētu satikties un meklēt kādus risinājumus. Paldies. Priekšsēdētājs, mēs nebalsosim līdz 24. janvārim, tātad jums ir janvārs, lai nāktu klajā ar kompromisiem referents. Domāju, ka tas būs pietiekami ilgs laiks. Un mēs zinām, ka balsojums galvenajā komitejā notiks februārī, un tad es domāju, ka mēs varēsim eh, noturēt balsojumu 24. janvārī. Es paļaujos jūsu līderību un esmu pārliecināts, ka Andra referenti nāks klajā ar saviem labiem priekšlikumiem. Dāmas un kungi, tas arī noslēdz mūsu darbu šodien. Mūsu pēdējā sanāksme 2012. gadā. Liels paldies par jūsu sadarbību, par apmeklējumu. Paldies arī mūsu a, klausītājiem internetā. Es vēlēs tikai atgādināt, ka jūs varat saņemt mūsu jā, datus internetā, a, mūsu vēstuli, apkārtrakstu par internetā, un tad tiksimies atpakaļ 2013. gadā. Vēlreiz paldies, ka atnācāt sanāksmi. Vēlu visiem jaukas un atpūtas pilnas Ziemassvētku brīvdienas. Uh, so we'll start the coordinators. Sāksim koordinātāru sanāksmi, tik līdz komanda būs sanāksmi.